taču šis pilnais saraksts publiski netiek uh, publicēts, uh, jo ir vajadzīga tālāk izmeklēšana. Tie ir tikai aizdomās turētie. Un šis saraksts uh, paliks pie augstā cilvēktiesību komināra, un uh, tam var piekļūt uh, organizācijas, kas izmeklē šos jautājumus. Attiecībā uz civilajām iestādēm uh, konstitucionālās pilnvaras eh, paredz eh, tikai ļoti nelielas pilnvaras un nav arī nekāda mm, norāde, ka eh, šīs struktūras būtu piedalījušās šajās operācijās vai būtu daļa no komandas struktūras. Un ņemot vērā to, kas notika 2017. gadā augustā, uh, Eh, civili iestādes tomēr eh, bezdarbīgi eh, noskatoties ir iesaistījušās šajos notikumos. Un tiešām ir žēl, ka šīs iestādes nav nosodījušas Rohingu valstī notiekošo. Mēs ceram, ka starptautiskā sabiedrība pēc šī ziņojuma sāks rīkoties ne tikai, lai panāktu taisnīgumu upuriem, uh, bet arī, lai palīdzētu novērst uh, tālākus pārkāpumus un šausmu darbus. Tagad Sidotīkungs runās par atbildības ietvaru. Paldies! Kamarsvāmī kundze nobeigumā runāja par nākotni. Ziņojums, kuru mēs sastādījām un prezentējām šonedēļ, uh, Un tā apjomīgākais uh, pielikums, kas tiks publiskots 18. septembrī, tur ir runa par pagātni, tagadni un nākotni. Atbildība, uh, te ir runa par pagātni. Šeit ir runa par to tiesāšanu, saukšanu pie atbildības, kas ir uh, vainojami smagāko noziegumu pastrādāšanā starptautiskajās tiesībās. Tie noziegumi, ko esam atklājuši, ir visnopietnākie noziegumi. Noziegumi pret cilvēci, uh, kara noziegumi. Uh, um, un genocīds, uh, runājot par uh, Rohingu valsti. Tie ir nopietnākie noziegumi saskaņā starptautiskajām tiesībām. Nav iespējams uh, atbildību skatīt uh, kā efektīvu pašā Mjanmā. Mjanmai nav bijusi uh, neatkarīga tiesu sistēma jau 50 gadus. Mjanma ir uh, veikusi uh, vairākas eh, iekšējās izmeklēšanas, bet tam nav bijis nekāda rezultāta. Vienīgais veids, kā efektīvi panākt atbildību, ir ar starptautiskās sistēmas starpniecību. Šī iemesla dēļ mēs esam ieteikuši starptautisku tieslietu mehānismu, lai censtos uh, apsūdzētajiem uh, šajos noziegumos uh, tik tiesātiem, lai noteikti, vai viņi ir vai nav vainīgi. Uh, mēs nosaucām vārdus publiski un daļu arī privāti attiecībā uz cilvēkiem, kur būtu jāizmeklē un jāsauc pie tiesas, bet noteikt, vai kāds ir vainīgs vai nē, tas ir tiesas vai tribunāla ziņā. Mēs iesakām veikt sagatavošanās soļus, lai izmeklēšanas un uh, tiesāšana varētu notikt, un mēs iesakām pastāvīgi monitorēt situāciju un ziņot par progresu. Uh, Šis te pēdējais monitorings un uh, ziņošana te ir runa par tagadni. Tie noziegumi, kurus mēs esam atklājuši, uh, pilnīgi noteikti ir vēsturiski, bet tie arī turpinās. Mē, mēs šeit neraugāmies uz cilvēktiesību katastrofu, kas ir pagājusi. Tas turpinās vēl šodien un neizskatās, ka tas varētu tikt pārtraukts. Pat šogad Rohingu valstī uh, um, ņemot vērā, cik daudz cilvēki mm, dodas prom, um, būs papildus 220 tūkstoši rohingu, kas uh, šķērso um, robežu un meklē patvērumu. Tātad nekas nav uh, apstājies. Uh, Kačins un Šāns valstī arī nav apstājies nekas. Un pēdējā pusgada laikā starptautiskā uzmanība ir pievērsta galvenokārt uh, Rohingu valstī. Karš šajās pārējās teritorijās ir intensificējies. Uh, papildus uh, monitorings un ziņošana ir nepieciešama, lai pasaules uzmanība tiktu pievērstam, kas notiek, lai uh, vairāk uh, uh spiediens varētu tikt izdarīts uz mjānas iestādēm, lai to pārtrauktu. Un tomēr mēs runājam arī par nākotni. Viena lieta, kas uh, ir konstanta Mjanmā, kas ir saistīta ar 50 gadu militāro dominanci, ir um, pilnīgi nesodāmība. Uh, Pavisam uh, tikai daži uh, karavīri ir saukt pie atbildības uh, vietējo uh, tiesu sistēmā, bet uh, bruņoties spēki, jeb armija kā institūcija un ģenerāļi, kas ir galvenie komandanti, nekādā veidā nav sodīti jau pusgadsimtu. Tad, kad beigsies uh, nesodāmība un cilvēki tiks saukti pie atbildības, uh, Eh, kamēr tas vēl nav noticis, eh, Mjanmai ir jāsaskars ar šiem šausminošiem noziegumiem, visbriesmīgākiem noziegumiem eh, starptautiskajā kontekstā. Un šeit Eiropas Savienībā ir būtiski loma spēlējama pieeja tiem, kas ir devušies bēgļu gaitās Mjānmā, ir ļoti svarīga. Pieeja šobrīd ir ierobežota, bet faktiski tāda nav iespējama, nav iespējams palīdzēt šiem cilvēkiem, kas ir devušies uh, bēgļu gaitās. Un tie, kas ir atbildīgi, būtu jāsauc tiesas priekšā un uh, būtu jāuzliek sankcijas. Eiropas Savienība jau ātri ir reaģējusi, bet uh, vēl vairāk vārdu varētu pievienot sarakstam. Ir nepieciešams tātad nošķirties no um, bruņotiem spēkiem. Uh, Un tomēr ir jāpalīdz um, jaunums iedzīvotājiem. Viena prioritāte, piemēram, ir uh, padarīt uh, policiju vairāk civiltiesisku, nošķirt to no uh, bruņotiem spēkiem. Un šeit nav runa tikai par uh, um, noziegumu atrisināšanu, kas ir notikuši pagātnē un izmeklēšanu, bet par uh, to, lai tiktu apturēta šī prasa. Un šeit Eiropas Savienībai un starptautiskajām institūcijām ir nopietna loma spēlējama. Paldies! Thank you to all three. Paldies. Paldies par jūsu referātiem, par šo faktu apzināšanas misiju. 12. darba kārtības punkts ir saukts viedokļu apmaiņa ar deputātiem, un, domāju, ir pienācis īstais brīdis dot viņiem vārdu. Kolēģi, kāds izstās runātājs saraksts Verners Langens? Ms. Gomez, Ms. Gill, Mr. Khan, Mr. Leitz, Mr. Bashir, Mr. Van Orden, Mr. Nutt, and Ms. Lochbieler. Did I miss anyone? Vai kādu palaid garām? Džefrī, es jūs pieminēju. Labi. Tad saraksts ir gatavs. Mums ir vēl kāds 25 minūtes. Kolēģi varētu tātad nerunāt ilgāk par vienu, divām minūtēm, lai arī viesiem būtu iespēja atbildēt uz jautājumiem. Pants Ērīkungs, kas ir apakškomitejas priekšsēdētājs, lūdzu jums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju sākumā pateikties par veikto darbu. Gribēju jums arī atgādināt, ka mūsu delegācija pirms dažiem mēnešiem apmeklēja Jānmu. Mēs uh, paskatījāmies, kas notiek uz vietas, un mums radās uh, iespējas, ka valsts piedzīvo ļoti grūtus laikus, uh, notiek pārēji uz demokrātiju, pamattiesības sistemātiski tiek pārkāptas. Aņjansu šī izturēšanās uh, ir sarūktinoša, un arī Rohingu uh, genocīds uh, ir kļūs aizvien šausminošāks. Mēs varējām uh, tikties ar vietējās varas pārstāvjiem un mēs uzsvērām, ka ir jāizteno Kofi Ānāns, ir uh, jābūt uh, uh, tātad atskaitē par cilvēktiesību pārkāpumiem, vainīgie ir jāsauc pie atbildības, arī jāmin šie īpaši smagie pārkāpumi Rauhainas štatā. Vienošanās ar Bangladešu ir pilnībā jāīsteno, un bēgļiem ir jābūt iespējai atgriezties atpakaļ savā dzimtajā vietā. Ir jāgroza arī 82. gada likums, lai nebūtu bezvalstnieku status vairāk iespējams. Un ir arī jābūt īpašai izmeklēšanas komisijai, kas izmeklēs padari, paveiktos noziegumus. Tā kā, ja nu, nekas joprojām nav noticis, ir jāuzstāv, lai šie mērķi beidzot tiktu sasniegti. Paldies! Paldies, Pancērī kungs! Tagad ASEAN delegācijas vadītājs Werners Langens. Paldies! Es vēlētos uh, izteikties dzimtajā valodā. Liels paldies par mums uh, sniegto informāciju. Rohingvajāšana patiešām ir uh, drāma un militārā hunta joprojām nav uh, atkāpusies un nav arī sarukusi, neskatoties uz dažādiem starptautiskajiem centieniem. Līdz 2012. gadam bija ļoti aktīva vēršanās pret huntu, pēc tam bija pirmās sarunas. Uh, konstitūcija tika grozīta, bet joprojām 25 vietas parlamentā automātiski tiek piešķirtas uh, militāristiem. Un uh, militāristi joprojām gūst ārkārtīgi daudz ienākumu no resursu tirzniecības, un viņi izmanto 77. gada valūtas kursu aprēķiniem joprojām ļoti niecīga daļa, tikai 1% nonāk valsts budžetā un 90 9% eh, militāristu kabatās, un Jansa Čuji nav atbildīga par eh, šiem noziegumiem, un viņai ir tāds īpašs status. Mēs eh, vairākas reizes ar Ajansu Čī tikāmies. Viņa teica, ka jā, varētu, protams, mēģināt uh, kaut ko šeit mainīt, bet galu galā tad uh, tas izvērstos pilsoņu karā. Mums ir jāievieš patiešām ļoti stingras sankcijas, ir jābūt huntas boikotam, lai varētu beidzot uh, kaut ko darīt Rohingu labā. Nākam nedēļa notiek uh, konferences, kas veltīt šiem jautājumiem. Pagājušā gada jau tika runāts par Rohingu statusu, un uh, tur piedalīsies arī parlamentārieši no Austrum Tīmoras, Indonēzijas, Malaizijas, Filipīnām, kas uh, pieprasa eh, Mjaņmas izliekšanu no ASEAN, ja tā eh, neuzlabos situāciju. Paldies Werneram Langenam, tagad Džefrijs Van Ordens no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties par tādu labu pārskatāmu ziņojumu, kas atspoguļo tik šausmīgi dramatisko situāciju Mjaņmā vairāku gadu. Gaitā mēs esam pieprasījuši demokrātiskus pārmaiņas, to ieviešanu Mjaņmā. Bet situācija šķiet ir ieguvusi tādus ļoti neparedzētus pavērsienus. Es gribētu teikt, ka ir bijuši ziņojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem, izvarošanām, ko arī paši rohingi vīrieši ir veikuši. Vai ir pierādījumi, ka tas patiešām ir noticis, un vai tas uh, ir arī jūsu uzmanības lokā no, nokļūs? Bet, ja runājam par Ajan Suči, apsūdzība. Viņai tagad ir tāds, nu, ļoti ambivalents status. Vai viņa patiešām ir spējīga kontrolēt uh, šo militāro režīmu Mjaņmā? Jūs pieminējāt arī nākotnes perspektīvas. Es uzskatu, ka Ajāns Uči ir viena no tām kontaktpersonām, kas mums jāizmanto, jo, nu, īstenībā neviena cita uh, ar kura palīdzību mēs kaut ko varētu vērst uz labu, tur nav. Mums tādēļ vajadzētu viņu iedrošināt kaut ko darīt. Jo ja citādi, nu, man grūti iedomāties, ar ko citu, ar kur citu personu mēs šajā valstī varētu sarunāties. Paldies, Džefrī! Havieris Nārts no Alda grupas. Pues desde el respeto a Joffrey. Eh, es eh, ar visu savu cieņu pret Džefriju eh, viņam nepiekrītu. Joana Sanktsukī sa, saņēma visu atbalstu no starptautiskās sabiedrības. Viņa ir valsts padomniece, kuras, kas ir ekvivalents premjeram. Un viņa noraidīja to, ko viņas ģenerāldirektors sniedza attiecībā uz eh, starptautiskās krimināla tiesas prokuratūru attiecībā uz deportāciju, deportāciju uz Bangladešu, kas ir noziegums, kas ir pakļaujams um, vajāšanai. Bangladeša valsts, kas ir parakstījusi uh, Eh, šo starptautisko līgumu. Ko sacīja cienījumā premjerministri, eh, ka starptautiskā krimināla tiesa nav kompetenta. To pašu būtu varējis apgalvot jebkurš diktators attiecībā uz karu noziegumiem. Uh, Un šajā sakarā, ņemot vērā bir, eh, eh, Birmas šizofrēnisko stāvokli attiecībā uz varu sadalījumu, tomēr ir morāls pienākums, un šajā gadījumā Eiropas parlamentam ir pienākums pieprasīt no Sakarova balvas laureātes norādīt to, ka ir pilnīgi nepieļaujami uh, Eh, ka parlaments klusē par, eh, parlamenta, eh, par Sakaro balvas paturēšanu Angas Sansukī rokās, kura nav teikusi nevienu vārdu par šiem pār noziegumiem, vai tie ir pārspīlējumi vai nepareizības, un es uzskatu, ka mums ir jārīkojas savas pašcieņas ietvaros un jāpieprasa no parlamentu vadības, lai tiktu meklēts formulējums, eh, lai pienācīgā veidā atņemtu viņai Saharovu balvu. Tas ir minimā, minimums, ko mēs varam darīt. Eh, ja mēs to nedaram, viss pārējais ir liekulība. Paldies, eh, Javiež, Barbara Lokbīlere. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par prezentēto ziņojumu. Jūs piedāvājat vai nu izveidot tādu startautiskās pārskata atbildības mehānismu, vai arī uh, nodot uh, militāristus, kas uh, veikuši noziegumus uh, starptautiskās krimināla tiesas uh, rīcībā. Jūs teicāt, uh, ka jāizveido tāds starptautisks uh, juridisks mehānisms bet tas ir tas pats, ko pieprasa um, pastāvīgais cilvēktiesību referents Mjaņmā. Jūs arī runājat par to, ka pilsoņi um, neapturēja um, vardarbību un um, pilsoniskā pārvalde arī neļāva apkop, apkopot pierādījumus. Uh, un neko nedarīja lietas labā. Vai jūs uzskatāt, ka pierādījumi e, ir pietiekami solīdi, tādi pietiekami stabili, lai e, tos varētu arī tiesā iesniegt? Un jūs pieminējāt dažus, vai jūs arī uh, esat gatavs augt pie atbildības nu, dažus radikāli noskaņotus budistu mūkus, jo viņi arī ir vainojami šīs vardarbības uzliesmojumā. Paldies! Paldies! Vārds Kāna kungām paldies! Paldies par šo ziņojumu! Protams, šī faktu apzināšanas misija ir ļoti svarīga, lai labāk izprastu šī notikuma amplitūdu, bet tagad ir pienācis uh, laiks saukt pie atbildības vainīgos. Eiropas Savienībai ir jāpieprasa, jāizveido spēcīga rezolūcija, lai ANO uh, Mjaņmas militāristiem pieprasītu stāties starptautiskās krimināla tiesas priekšā dalību valstis vienojās par neatkarīga juridiskā mehānisma izveidi. ANO ir patiešām uzmanība jāpievērš, un tas jādara nopietni, jāpievērš uzmanība smagajiem cilvēku tiesību pārkāpumiem Jaņmā, kas jau ir vērojama kopš 2011. gada. Ko būtu bijis iespējams darīt citādāk. Daudz naudas tiek piešķirts arī Bangladešai, lai tā varētu uzturēt uh, bēgļu nometnes. Kā mēs varētu uh, rohingiem palīdzēt uh, no Eiropas kopienas puses? Paldies! Paldies! Bašīra kungs tagad! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo izcilo prezentāciju. Es pērnā uh, gada augustā pats biju reģionā. Es redzēju, kā tiek rohingu apdzīvotie ciemati dedzināti, kā viņi masveidā dodas uz Bangladešu. Ko tad darīt tagad vai ANO? Um, pieprasīs procesa uzsākšanu uh, ICC starptautiskajā krimināla tiesā. Vai uh, tas uh, ir jāpieņem, piemēram, ģenerālajā vispārējā asamblējā, un vai uh, tā tad uh, nevajag vispār drošības padomas uh, svētību šī jautājuma pieņemšanā? Pērn mēs pieprasījām lai tiktu sasaukts starptautisks samits kopīgi ar ANO lai varētu repatriēt uh, rohingus un lai tiktu uh, atjaunota gan viņu pilsonība, gan arī viņu tiesības. Protams, ir jāizmeklē noziegumi, kas pastrādāt pret cilvēci. Ko jūs domājat par starptautisko sametu uh, kopīgi ar ANO, lai varētu šos jautājumus izskatīt? Es esmu vairākas reizes pats bijis Bangladešā un, protams, nabadzīgai valstī uzņemt lielu bēgļu skaitu uzreiz nav vienkārši. Ko mēs varētu darīt, lai uh, būtu arī tur bēgļiem labāk apstākļi? Uh, nodrošināti. Ir jāinvestē invest, infrastruktūrā gan Bangladešā, gan arī, protams, Mjaņmā, lai bēgļi varētu atgriezties dzimtenē. Paldies! Paldies! Trīs pēdējie runātāji, eh, kuru eh, galvgalī ir Gomešas kundze. Lūdzu, paldies, paldies par šo eh, izklāstu, tas ir ļoti svarīgs. Man ir ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Maruki Maruzmanu kungu es pazīstu no savas un viņa iepriekšējās dzīves. Situācija ir ļoti nopietna. Tas skar visu reģionu un arī pasauli. Es vadīju Eiropas parlamenta novērošanu misiju, lai novērotu vēlēšanas Mjaņmā 2015. gadā. Un mēs jau toreiz brīdinājām par to, ka Rohingi ir apdraudēti un bija ilgstoši klusuma brīdis. Nevien budistu mūki eh, šeit eh, izplata eh, naidu un uzkurina nacionālistus, ksenofobus eh, pret rohingiem. Arī politiķiem, protams, ir jāuzņems sava atbildības daļa, bet es gribētu pateikt, visās sarunās, kas mums pēc šīs vēlēšana misijas bija, mēs šo problemātiku pieminējām. Mēs tikāmies jau toreiz ar rohingu pārstāvjiem. Viņi 2015. gadā jau bija noraizējušies par notiekošo un uh, eh, prognozēja, ka situācija neuzlabosies. Eiro, eh, ANO drošības padomē Ķīnas dēļ ir bloķēta. Vai jūs saskatāt kādas iespējas atrast citu risinājumu? 130 parlamentārieši e, no Āzijas atbalsta jūsu ziņojumu un pieprasa, lai vainīgie stātos starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Es arī Sidotis kunga eh, teikto ļoti uzmanīgi eh, noglabāju atmiņā. Mēs nevaram mm, būt tikai strateģiski partneri, iepirkt no viņiem tur naftu, minerālus un citus resursus, eh, pievarot acis uz cilvēku tiesību pārkāpumiem, vai mēs varam kaut ko līdzīgu Magnitska sarakstam sastādīt. Vai labāk nevajadzētu iesaldīt militāristu kontus. Es domāju, noteikti arī citu vainīgo noziedznieku konti ir atrodami ārpus Birmas, ārpus Mjaņmas bankās. Anne Līdz, paldies! Es centīšos būt kodolīgāks par um, Annu. Es gribēju pateikties par šo nozīmīgo ziņojumu. Man tagad ir jautājums, ko jūs sagaidāt no Eiropas parlamenta? Jūs pieminējāt Eiropas Savienības lomu uh, šajā procesā. Kādu lomu mēs varētu uh, spēlēt? Paldies! Tagad Nina Gila. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, gribēju uh, vēl tikai papildināt kolēģu teikto. Ziņojums ir ļoti bagātīgs. Esmu ārkārtīgi noraizējusies par tur izlasīto. Startautiskā kopiena un ANO, kādu lomu tās šajā visā procesā spēlē starptautiskajai kopienai ir jāuzņems līdera loma, lai pieprasītu arī atbildību no vainīgajiem. Ja mēs starptautisko kriminālu tiesu uzskatām par vienu no instrumentiem, ko ir iespējams izmantot, to, tas tika pieminēts, ka noziedznieki ir jāved ICC priekšā, bet, nu, mjāņma nav tajā, tajā tā nav. Uh, tajā iestājusies, nu, bet eh, ko tad mēs varam darīt? Ir jābūt arī kaut kādai ceļa kartei, kur iet tālāk. Mēs atzīstam, ka genocīds ir noticis, tur šaubu nav, bet ko tad darīt tālāk, lai varētu arī panākt um, izlīgumu sabiedrībā, lai varētu repatriēt tos, kas ir bijuši spiesti bēgt no Mjāņmas. Ko es un tās dalību valsts varētu darīt un kādiem ir jāizstās nākamajiem soļiem? Paldies! Paldies, Nina Gīla! Neredz nevienu citu kolēģi, kas vēlētos tagad runāt. Varbūt, ka jūs trīs varētu atbildēt uz pēc iespējas lielāku atbildēt uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu, nu, ne ilgāk par četrām, piecām minūtēm jums došu katram, nu, varbūt dāmām pirm, priekšroka. Lūdzu, paldies, paldies par šiem jautājumiem. Saka Kumaras Vamī kundze, tie ir ārkārtīgi būtiski un, protams, ka starptautiskajai kopienai ir jāmeklē risinājumi. Jāsaka, ka īstenībā tas viss pat nav pārāk um, delikāti. 2011. gadā uh, bija nu, tāds cerības stariņš, tagad tas atkal ir aptumšots. Mēs esam informēti par ļoti daudziem pamatiesību pārkāpumiem. Mums ir jāpalīdz pilsoniskajai sabiedrībai Mjaņmā, un es domāju, tas ir viens no uh, iespējamiem risinājumiem. Un ir jāapzinās, ka uh, informācija šeit ir eh, ļoti objektīva, un cilvēkiem Mjaņmā arī jābūt informētiem par notiekošo pietiekam objektīvi. Jā, tika uzdots jautājums par seksuālo vardarbību un ģimenes vardarbību bēgļu nometnēs. Tā ir pieredzēta Ehm, humanitāro organizāciju pārstāvi e, cenšas situāciju risināt. Ir arī daudz bērnu nometnēs, e, kam tur ir tādas adoptētās ģimenes, bet e, tagad pievērsīšos savam Ajan Suči ziņojumā. Mēs sākām, ka ir jās, ka ir jāapzinās, kurš tad, kuram ir jāuzņems atbildība, uh, kurš ir vainojams. Mēs te minējam Tažu Madalu, jo Ajan Sučī un viņas struktūrām nebija uh, iespēja ietekmēt uh, konstitucionālo vāru. Un uh, genocīda pašos pirmsākumos iespējams uh, viņais rīcībā arī nebija pietiekami daudz informācijas par notiekošo. Un pēc tam tika arī eh, tādas dezinformācijas kampaņas uh, izvērstas. Un, protams, viņa ir līdzvainīga notiekošajā, viņai ir jāuzņemas savu atbildības daļu, bet mēs nedrīkstam aizmirst, kas ir šie īstie briesmoņi. Mūsu rīcībā ir pietiekam daudz eh, faktu un pierādījumu. Ja Ajan Suģi neizmantoja savu morālo autoritāti, bet jāsaka, ka viņa uh, nebūtu šeit uh, vainojama tikpat lielā mērā kā uh, militārā hunta. Es nāku no valsts, kurā arī uh, radikalizēti budistu mūki ir ļoti uh, plaši pārstāvēti, un mēs vērojām, protams, arī Mjaņmā notiekošo. Mēs mēģinām izprast, kā valsts tiek galā ar šādām ekstrēmistu grupām. Patiesībā šie mūki varēja rīkoties, kā viņi vēlas, uh, Eh, runāt, eh, eh, uzkurinot naidu, vardarbību, un valsts nekādu pret viņiem nevērsās, nebija pilnīgi nekādu ierobežojumu. Māpā tā tagad, nu, tiek ierobežots savos izteikumos, viņi nesen arī šo militāristu mēģina varbūt pret viņu vērsties, lai kaut kā savu uh, popularitāti vairotu. Paldies! Um, mums, diemžēl, ir uh, jābeidz uh, jūsu uzstāšanās, jo mums vairāk laika nav, un tagad sievta kungs, paldies! Centīšos ļoti ātri runāt. Vairāki jautājumi attiecās uz juridisko pārskatu atbildību. Es runāšu galvenokārt par to, Mēs runājam par starptautisko juridiskās atbildības mehānismu, jo mūsuprāt vissvarīgākais ir pieprasīt šādu atbildības uzņemšanos starptautiskajā līmenī, un ko tas īsti nozīmē, ir sekundārs jautājums. Starptautiskā krimināla tiesa ir radīta tieši šī iemesla dēļ, tā ir tas, tā ir pastāvoša struktūra, bet uh, mjaņma tajā neietilpst. Ir bijušas, eh, bijuši jau līdzīgi precedenti, runājot arī par Bangladešu, eh, vai tā ir tiesas sastāvā vai nē, bet eh, tagad ir ļoti grūti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Un tika runāts arī par iespēju balsot bez ANO drošības padomes iesaistes, bet tas nav tik vienkārši. Eh, līdzīgi lēmumi ir tikuši pieņemti eh, Jugoslā, eh, Dienvidslāvijas sakarā, Ruandas sakarā, bet Ķīnai un Krievijai, es ceru, tas liels problēmas drošības padomē neradīs tika runāts par īpaša tribunāla izveidi, un valstis var arī vienoties par īpaša tribunāla izveidi. Startautisko kriminālu tiesu radīja balstoties uz līgumu. Tā izskata ļoti dažādus noziegumus, ļoti plašu no, noziegumu spektru. Un, lai vainīgos saukt pie atbildības, ir iespējams tādu īpašu struktūru, īpašu tribunālu izveidot. Uh, ka tas balstītos uz starptautisko jurisdikciju. Un vainīgajiem ir jāapzinās, ka viņus var saukt pie atbildības un tiesāt jebkurā valstī, kas ir pakļauta starptautiskās krimināla tiesas jurisdikcijai mēs varam patiešām izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, bet tas jau ir sekundārs dabas jautājums. Ļoti uh, lakoniski uh, pieskaršos uh, demokrātiskai pārējai. Mēs vērojam demokrātiskās kustības uzplaukumu Mjaņmā, bet pirmatnējais optimisms tagad jau ir krietni noplacis. Uh, Šī demokrātiskā kustība ir teju, teju um, uzsākusies. Es uzskatu, ka ka Dorsu ir labākā iespēja uh, Mjaņmai. Nu, mēs te varam runāt arī par dažām citām etniskajām uh, kopienām, bet visi, kas uz uzskata, ka uh, var pievērt acis uz rohingu genocīdu uh, alojas. Nu, nevar turpināt kaut ko tādu eh, slēpt un kaut kādas sazvērestības izstrādāt. Ir jārunā atklāti par notiekošo un ir uh, patiešām jārisina šī situācija nekavējoties. Paldies, un tagad uh, Harusman kungam vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, Batīsē. Es vēlos arī uzteikt eh, Anu Gomešu, pateicoties kurai mūsu iepriekšējā sadarbībā valstis varēja spērt nozīmīgus soļus uz priekšu. Priekšsēdētāji! Es vēlētos precizēt kāpēc mēs esam Briselē uz šīm divām dienām. Tās ir divas apziņas celšanas dienas. Pār šiem notikumiem, to apjomu, par to raksturu, par tām nepareizībām un kas tiek pieļauts un kas turpinās. Apspiešana turpinās arī šobrīd. Vēl viens iemesls ir. Mēs uzskatījām, ka ir labāk tuvināt lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Mēs esam tikušies ar veselā rindu aģentūru, institūciju un E, šodien Āzijas pētījuma institūtā. Mēs runāsim vēl par šiem jautājumiem, taiskaitā akadēmiskākā līmenī, un kopumā mērķis ir ieskicēt to ceļu, pa kuru ir jāturpiniet, kas varētu būt trīs virzienos. Viens no tiem ir cilvēktiesība, otrkārt humanitārais, un treškārt attīstības ceļš. Mēs dzirdējām visai drūmu Mjanmas atainojumu, taču tomēr mēs visi ceram, ka šī problēma var tikt atrisināt. Jautājums ir, ko eh, Eiropas Savienība un parlaments var darīt, un tas ir turpināt izdarīt spiedienu un strādāt pie visiem šiem trim virzieniem. Tas ir ļoti nozīmīgi eh, starptautiskās politikas jomā. Mēs esam identificējuši to personu vārdus, kas mūsu prāts ir ar vislielāko atbildību, lai mēs varētu pāriet no kolektīvas atbildības pie tīri individuālām personām. Tas ir paredzēts, lai atrisinātu problēmu un nevis, lai sodītu visu nāciju. Jautājums ir par to, vai apvienotās nācijas vai starptautiskā sabiedrība ir gūsi neveiksmi jautājumi un ir jāpārdomā, ja mēs neizveidosim mehānismus, kas novērstu genocīdu, tad tādi atkārtosies. Attiecībā uz nekavējošiem jautājumiem, kas ir jārisina. Pilnīgi steidzami ir jākoncentrējas uz humano dimensiju. Rohingu pārvietošana uz Bangladešu pieprasa masīvus resursus un mobilizēšanos, un šobrīd, ja mēs varam noturēt stabilu pakāpenisko procesu ar Bjārmas valdību, tad mēs nonāksim līdz punktam, kur šis jautājums tiks atrisināts. Tādā veidā mēs šo problēmu uzlūkojam un aicinām jūs izdarīt pilnīgu spiedienu parlamentā, lai varētu septembrī apstiprināt rezultātu 18. Eh, septembrī, kad mēs iesniegsim mūsu galziņojumu un uh, faktu konstatēšanas misijas vārdā. Vēlos pateikties jums par iespēju uzstāties parlamentā. Paldies! On behalf of all our colleagues ārlietu komitejas kolēģu vārdā. Es vēlos pateikties pār šo faktu vākšanas misijas rezultātu prezentāciju, un domājams, jums vēl būs divas ļoti interesantas dienas Briselē. Paldies, ka apmeklējāt mūsu afet komiteju.